kolēģis. Šodienas eh, sēdi pasludinu par atklātu. Saskaņā ar darba kārtību pirmais punkts ir uh, iepazīstināšana ar revīzijas palātas 2009. gada pārskatu. Um, przedstawi uh, swoje sprawozdanie. Kā pirmais uzstāsies revizijas palātas priekšsēdētājs Vitorda Silva Kalderas kungs un iepazīstinās ar savu iestādes gada pārskatu. Lūdzu, jums vārds. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāji. Priekšsēdētāji un godājamie deputāti, dāmas un kungi. Man ir liels gods piedalīties jūsu šīs dienas debatēs par Eiropas revīzijas palātas ikgadējo pārskatu par Eh, budžeta izpildi 2009. gadā, kuru es jums eh, prezentēju priekšādētāju kungs un arī budžeta kontrolas komiteja esmu prezentējis šo eh, pārskatu. Es gribētu jums pirmām kārtām minēt četras galvenās ziņas, kas ir iekļautas šī gada ikgadējā pārskatā. Pirmkārt, palāta secina, ka Eiropas Savienības pārskatī patiesi atspoguļo sniedz pareizu un patiesu priekšstatu par finanšu stāvokli, darbības rezultātiem un naudas plūsmu. Šis ir trešais gads pēc kārtas, kad palāta ir konstatējusi, ka pārskatījums